ora all'ordine del giorno c'è la dichiarazione del vicepresidente della commissione alto rappresentante Nākošais jautājums darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētājs vietnītes Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības e, politikas jautājumos paziņojums par bruņotu bezpilotu lidaparātu izmantošanu. Tagad es gribētu dot vārdu Kurkulskungam, kas runās augstās pārstāvis vārdā. Godātie deputāti! Šādi lidaparāti, jeb ARP, ir ārkārtīgi aktuāla tēma. Kā to redzam 19. decembra padomas slēdzienā, visas šīs debates jāorganizē tādā plašākā kontekstā. Šī tehnoloģija attīstīsies vēl tālāk, un tās piemērošana paplašināsies, Ir skaidrs, ka šie lidaparāti ir daudz izturīgāki un daudz daudzveidīgāki izmantošanā nekā pilotu lidaparāti. Tieši tāpēc nākotnē tos turpinās izmantot vēl plašākā mērogā. Debates par iespējamo izmantošanu notiek jau kādu laiku, arī Eiropas parlamentā. Viņiem ir daudzas un dažādas iespējas, kas ļauj papildināt militārās un civilās operācijas. Militārajā jomā daži šādi lidaparāti ir veidoti tā, lai varētu uzbrukt, bet pārsvarā tie tiek izmantoti plānošanas e, fāzē, operāciju izvēle, izvērtēšanas fāzē, arī izlūkošanas fāzē labāka izlūkošana, uzraudzība nodrošina to, ka tiek atklā, ātrāk atklāti draudi un glābtas dzīvības. Tas nozīmē, ka tiek eh, uzraudzīti arī tādi aspekti, piemēram, kā cauruļu vada, meža ugunsgrēki un tā tālāk. Papildus tam arī privātie uzņēmumi domā par šādu lidaparātu izmantošanu kā daļu no saviem preču izplatīšanas pakalpojumiem. Tieši tā mēs redzam, ka paplašināsies izmantotāju loks, un šīs tehnoloģijas ātri attīstīsies. Eiropas Savienība kā globāls ekonomikas spēlētājs, eh, kura iekšējā tirgū dzīvo vairāk kā 500 miljoni iedzīvotāji, un kas ražo vairāk kā 20% no pasaules EKP. Tātad mums šeit ir eh, jālem par to, kādu lomu mēs spēlēsim attiecībā uz šīm tehnoloģijām. Mums arī tiek nepārtraukti lūgts uzņemties līdera lomu krīzes apstākļos. Eiropas pretpirātisma operācija šajā ziņā ir ļoti veiksmīgs piemērs. Padomes secinājumi attiecībā uz šiem lidaparātiem tika pieņemti arī tāpēc, lai uzlabotu Eiropas Savienības operacionālās iespējas, piemēram, jūras uzraudzībā. Uh, un jūras stratēģijas izveidē. Mums ir jāizlemj, vai vēlamies paļauties uz citiem, uz citām tehnoloģijām, produktiem, ja mēs veiksim politisku izvēlu un izvēlēsimies savas tehnoloģijas. Mums ir noteiktas vajadzības, arī drošības vajadzības, un tādējādi mēs varētu arī atbalstīt Eiropas aizsardzības industriju jautājumi, kas ir saistīti ar šādu lidaparātu izmantošanu, ir pārnacionālu jautājumu līmenis un dažām dalībvalstīm tika lūgts padomāt par to, kāda veida iespējas e, viņas vēlētos, lai šie lidaparāti nodrošinātu laika periodā varbūt no 2020. līdz 2025. gadam tika piešķirts mandāts arī e, darba harmonizācijai starp militāriem un civiliem izmantotājiem. Eiropas Savienībai ir nepieciešama politika gaisa satiksmes drošībai un derīgumam gaisa satiksmes jomā, lai nodrošinātu dažādu prasību ievērošanu. Šie lidaparāti ir radījuši bāžas attiecībā uz cilvēktiesību un startotisko tiesību ievērošanu. Tie tiek izmantoti pret terorismu operācijās, un e, tad e, šajā ziņā ANO speciālais e, sūtnis ir izteicis bažas. Mums ir jānodrošina, ka jebkāda veida izmantošana atbildīs gan Eiropas Savienības, gan starptautiskajām likumdošanas prasībām. Šeit ir runa par tehnoloģiju, bet galvenokārt par izmantošanu. Šeit mēs runājam par svarīgu jautājumu, un lai gan ASV ir galvenais un ražotājs un izmantotājs, bet arī ir citas valstis, piemēram, Izraela, Ķīna, Krievija un citas, kas e, paši strādā pie savām tehnoloģijām un iespējām. Decembra ziņojums ir piešķīris atļauju eh, dziļāk pētīt šīs tehnoloģijas par to, kā varētu labāk apmierināt Eiropas Savienības vajadzības, kā apmierināt mūsu tirgu vajadzības, mūsu prasības un kā arī stiprināt mūsu rūpniecisko bāzi. Tātad šī politika skars dažādus lidaparātu izmantošanas aspektus, un, protams, tā tiks attīstīta. Nu, ir skaidrs, ka šis, eh, šis darbs un tehnoloģiskā attīstība virzīsies uz priekšu, un šeit jāņem vērā daudz un dažādi aspekti. Tāpēc ar prieku sagaidīšu jūsu debatas, jūsu viedokļus šajā ziņā. Paldies! Grazie. Uh, ora la parola agli oratori a nome dei. Paldies. Tagad pārējam pie grupu pārstāvjiem. Tautas partijas vārdā Dāla kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jums, padomas priekšsēdētāji, pateikties par jūsu paziņojumu un arī par tā saturu. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par jūsu norādu uz to, ka bezpilota lidmašīna tehnoloģijai pavērs plašs pielietojums spektrs arī civilu izmantošanas jomā, ne tikai militārajā jomā. Mums kā tautas partijas frakcijai labāk būtu patikusi rezolūcija, kas uh, izteiksmīgāk piemin šo plašo pielietojuma jomu. Un eh, kompromisa garā tā sakot, mēs tomēr eh, piekritām kopīgajai rezolūcijai, kā es jau savā ziņojumā pār uh, Eiropas eh, tehnoloģisko bruņojumu bāzi pagājušajā gadā sacīju, ir svarīgi nodrošināt modernas iespējas un tās arī īstenot, un tas tieši attiecas arī uz bezpilota lidmašīnu tehnoloģiju sēdi sanāksmē. Es militārās komitejas eh, priekšsēdētājs uh, arī izteicās par um, zondēm, ja bezpilot lidmašīnām, un es uh, pilnīgi viņam piekrītu. Uh, no šīs tehnoloģijas ir jāatsakās tad, ja tas apdraud mūsu karavīru saistību izpildīšanu. Runājot par uh, Eiropas Savienību un 28 Eiropas Savienības demokrātiskajām dalību valstīm, es neredzu draudus nelegālajai mm, apbruņotu bezpilotu lidmašīnu pielietošanai. Tomēr ar šo rezolūciju mēs skaidri norādām, ka mēs, protams, esam pret pilnībā automatizētām bezpilotu lidmašīnām un patiešām to vadību vajadzētu atstāt cilvēku, nevis algoritmu ziņā, lai nodrošinātu leģitīmu izmantošanu. Paldies par uzmanību. Grazie. Per il gruppo. Paldies, es un D vārdā, tagad vār Gomeša kundze, pusotru minūtu lūdzu. Assistimos ao aumento exponencial da utilização de drones em ataques e assassinatos. Paldies. Šodien mums ir jārunā par šīm bruņotajām bezpilotu lidmašīnām, kas, ko izmanto Amerikas Savienotās valstis un pārkāpja starptautiskos noteikumus. Šī tehnoloģija vairāk nekā citi izmantotie cīņu uh, ieroči ir jākontrolē. Uh, Šīs, šie lidaparāti ir vērtīgi tad, kad nenotiek kara darbība, bet citos apstākļos to izmantošana nozīmē startautisko noteikumu pārkāpšanu. Eiropas Savienība attīsta savas tehnoloģijas, ir jāparedz ļoti skaidra likumdošana attiecībā uz šīm bezpilota līdaparātiem, un to izmantošana ir jārespektē startautiskās tiesības un startautiskā krimināla tiesības. Arī humanitāro tiesu ievērošana ļoti svarīga un jāpārskat šajā sakarā. Ir izslēgts izmantot bezpilotu līdaparātus citos apstākļos, kas nav kara apstākļi. Tātad šo līdaparātu izmantošana citos apstākļos Mm, ir uzskatāms par valsts teritoriālu suverenitātes pārkāpšanu. Ļoti bieži mums nākas konstatēt, ka steidzami jārisina Eiropas Savienībai šo bezpilotu līdaparātu izmantošanu, izplatīšanu. Mēs sagaidām regul regulējumu šajā sakarā. Paldies, un tagad Alde vārdā Lutvards kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šeit ir vairāki satraucoši aspekti attiecībā uz šiem lidaparātiem. Rezolūcijā mēs tieši runājām par uh, šiem bruņotajiem bezpilotu lidaparātiem. Nav skaidrības, kā tiek izmantojušies lidaparāti atbilstīgi starptautiskiem noteikumiem, kā teica Gāmeša kundze. Tad uh, nevar izmantot šos lidaparātus ārpus. Uh, Uh, uh, konfliktu zonām, tas ir pretrunā starptautiskajām cilvēktiesībām un arī konfliktu teritorijās nedrīkst šaut uz civilajiem iedzīvotājiem. Arī tik izsats gada apakaļ vadlīnijas, kādu var izmantot šis bezpilota lidaparāts ārpus kāra zonā, bet joprojām to izmantošana nav skaidra. Līdz ar to nav pietiekami demokrātiski kontroli pār šo uh, citu, neapstiprina nedz arī noraida savu bezpilotu lidaparātu izmantošanu, bet ir uh, izlūkdienestiem jāpaliek caurspīdīgākiem, tad ir ētiskā problēma ļoti Šis zemais uh, slieksnis pēdējā reiz, uh, pēdējās uh, iespējas izmantošana. Tad arī mēs varētu tālāk aiziedot licenci, nogalināt to varētu izmantot tad ne tikai valdības, bet arī šīs bezpilota lidaprāt varētu notikt arī teroristu rokās. Līdz ar to mums ir nepieciešami tiesība akti, lai varētu cīnīties pret patvaļīgu bezpilota lidaprāt izplatīšanu. Pretējā gadījumā atkal notiks dažādi skandalos gadījumi. Uh, Ja mēs klusēsim, mēs būsim līdz, mēs līdzdarbosimies un ne, nepieļausim šo kļūdu tā diezaļo vārdā, log, vēl ar divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī par komisijas un padomas prezidentūras paziņojumiem. Ir pienācis laiks, eh, kad Eiropas Savienībā vajadzētu sākt nodarbieties ar šiem jautājumiem. 2013. gada novembrī septiņas Eiropas Savienības valstis izveidoja bezpilota lidaparātu klubiņu un sāka šīs, šos aparātus attīstīt. Eh, Eiropā dome eh, apsveica šo klubu pavisam drīz pēc tā izveides. Kad mēs diskutējam par bezpilota lidmašīnām, mums ir jāsaskaras arī ar ASV praksi. Prezidents Obama uh, ir nor norādījis uz to, ka bezpilota lidmašīnu uzbrukumi ir ļoti pieauguši. Tas uzdod daudz jautājumu. Ar šādiem bezpilota lidaparātiem var ļoti viegli nogalināt cilvēkus un ir ļoti viegli arī uh, slēpties uh, un nebūt atklātiem savā valstī. Uh, Pakistāna, Somālija nav oficiāli pasludināti kara apgabali, un šādos apgabalos mētiecīga nogalināšana ir aizliegta. Uh, ASV tagad ir izsludinājusi vispasaules karu pret teroru, un bezpilota lidmašīnas ir daļa no šī kara. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi, bet pat, ja mēs izējām no šīm premisēm, tad mēs redzam, ka arī tas noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Mūsu rezolūcijā ir runa par tiesisko ietvaru bruņotu lidaparātu izmantošanai. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības dalībvalstis nevar izmantot šādas bezpilota lidmašīnas ekstrateritoriālai nogalināšanai. Ir nekavējoties jāsāk domāt par bezpilota lidmašīnu pāntiem visos tiesiskajos režīmos, kur ir iesaistīta Eiropas Savienība. Mums vajadzētu arī noteikt uh, saistošu un uh, skaidru Eiropas Savienības pozīciju par bruņotu lidaparātu izmantošanu. Tāpat arī mums ir jādomā par pilnībā automatizēto sistēmu attīstīšanu, kas bez cilvēka lēmuma spēja nogalināt. Grazie, onorevole Lūzing, uh, eh, per. Paldies. Guevārdā Lūzing. Kundze. Sākumā es gribētu norādīt, ka šis, šī parlamenta vairākums piekrīt, ka ārpus tiesas mētiecīga nogalināšana ir jāaizliedz. Bruņoti li, bezpilota lidmašīni, bezpilota lidmašīnas ir jāiekļauj mūsu uh, bruņoto konfliktu režīmos. Tāpat arī ir jāatcerās, ka ir vajadzīga uh, vajadzīgs skaidrs regulējums attiecībā uz ieroču izmantošanu. Nav nekādas leģitimitācijas mētiecīgai nogulē, nogalināšanai. Man tomēr ir žēl, ka mēs pilnībā neaizliedzam bruņotu bezpilota lidmašīnu izmantošanu. Ar šādām lidaparātiem mēs nevaram vērsties pret terorismu vai pret teroristiem. Šie lidaparāti nogalina. Tie nogalina civiliedzīvotājus, kas ir galu galā cilvēki, un cilvēki vienmēr baidās no šādiem uzbrukumiem. Viņi ir traumatizēti, viņi baidās iet uz kāzām, uz tirgu un baidās sūtīt bērnus uz skolu, jo tur viņiem tiek apdraudēta dzīvība. To nevar ar neko attaisnot. Terorismu nevar apkarot ar teroru. Tiesiskas valsts principus var panākt tikai ar tiesiskiem pasākumiem. Šādi litaprāti nogalina civiliedzīvotājus un šādā veidā tikai paceļas eh, iespējas eh, vardarbībai. Bezpilota lidaš, lidmašīnas īstenībā veicina arī bumbu ražošanu, un tas tagad tiek finansēts arī ar mūsu līdzekļiem. To mēs nevaram sa saistīt ar mūsu vērtībām. Es uzskatu, ka mums ir jācīnās pret šīm bezpilota lidmašīnām. Iespējams, šodien mēs šo cīņu neuzvarēsim, bet tuvākajā nākotnē gan. Paldies!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 Ar ņemot vērā tehnisko evolūciju, um, dažas armijas var diezgan lielā mērā izmantot šīs bezpilota līdmašīnas. Taču tas viss ir saistīts arī ar ētiskiem principiem. Tas nav um, nekas jauns, un es nedomāju, ka kāda operācija, kuru veiktu ar bruņot bezpilotu lidaparātu, atšķirtos no citu ieroču pielietošanas, jo nelek, nelikumīgi, nelikumīga kara darbība ir nelikumīga kara darbība, neatkarīgi no tā, kādus ieročus mēs izmantojam. Un tas, ka mēs mainām ieročus, nekādā veidā nemaina problēmas būtību. Paldies! Grazie per i non iscritti, onorevole Stadler. Un tagad Zāler kungs, pusotru minūtu lūdzu. Priekšēdētājs kundze, man ir liels prieks, ka mums šīs debatas beidzot ir norganizētas. Mums šīs debatas ir vajadzīgas, jo iespējas, kādas piemīt slepenajiem dienestiem, izmantot dažādus instrumentus, arvien pieaug. Tas attiecas arī uz snaiperu izmantošanu Venecuēlā, uz snaiperu izmantošanu Kievā un tā tālāk. Šeit slepenajiem dienestiem paveras ļoti plašas iespējas izmantot arī bezpilota lidmaš lidmašīnas. Civiliedzīvotāju m, mm, upuri pieaug, un to vienkārši pieskaita uh, blakus zaudējumiem. Mums jāsaprot, ka tā tas nedrīkst turpināties. Nevarētu būt tā, ka viss to, ko mēs varam izdarīt, arī tiek darīts. Tas attiecas arī uz bezpilota lidmašīnu izmantošanu. Bezpilota lidmašīnas tiek izmantotas regulāri, tās tiek izmantotas nāvesodu izpildē, kaut gan šie nāvesodi nav pieņemti nevienā tiesā. Slepenie dienesti šos nāvesodus ir piesprieduši. Un tāpat tiek nogalināti arī pilnīgi nevainīgi civiliedzīvotāji. Nāvesodu izpilde saistās tikai un vienīgi ar tirgus politikas veidošanu. Ja Eiropas Savienība šeit nerunās skaidrā valodā, tad mums nebūs pilnīgi nekāda morāla attaisnojuma vēl kaut ko teikt kādai valstī pasaulē. Grazie, onorevo. Paldies. Pusotru minūti, lai Zekungam lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs, cienījamie kolēģi. Polijā mēs sakām, bieži vien sakām, ka um, neku, mēs varam darīt, ko mēs vēlamies, bet neko nav iespējams panākt. N Šobrīd aptuveni 80 pas pasaules valsts izmanto bezpilotu lidmašīnas un uh, Bieži vien šie lidaprāti tiek izmantoti uh, civiliem mērķiem, piemēram, lai uzraudzītu robežas, lai iesaistītos ārkārtas operācijās jūrā un uh, citās situācijās, kuras noteikti ir saistītas ar civilām operācijām. Tikai ceturdaļa no šīm 80 valstīm izmanto bezpilotu lidaparātus militāriem mērķiem. Tās lielākoties ir Amerikas Savienotās valstis un Izrēla. Un tieši šis aspekts mūs satrauc, jo mūsu politiskā grupa uzskata, ka šāda veida eh, bruņot bezpilētu lidaparātu izmantošana būtu labāk jāregulē ar likumdošanas palīdzību. Uh, Mēs visi zinām, ka bezpilota bruņot lidaparātu uzbrukuma gadījumā ir arī um, eh, blakus sekas, un ja mēs paraugamies uz parasto ieroču izmantošanu, tad arī te um, eh, blakus efekts ir diezgan liels. Paldies! Grazie, onorevole Kopa, un minūte. Paldies, Kopa! Es un devādā pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! εποχή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αποτελούν μέρος της αμυντικής υποδομής κάθε κράτους. Mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad bruņots bezpilētu lidaprātus izmanto ļoti daudzas valsts, tāpēc Eiropas Savienībā ir nepieciešama kopīga politika šādu lidaprātu izmantošanai. Tie var būt miera uzturēšanas un e, drošības e, nodrošināšanas ieroči, bet ir jāsaprot, ka šos lidaparāts izmanto arī citiem mērķiem, piemēram, kartogrāfijai, robežu uzraudzībai un cīņai pret mežu ugunsgrākiem. Diemžēl pēdējo desmit uh, gadu laikā mēs esam piedzīvojuši to, ka um, bruņot bezpilotu lidaparātu tiek izmantot nelikumīgu bruņot operāciju īstenošanai, un tas viss notiek slepeni. To dara, uh, jo īpaši Amerikas Savienotās valsts neievēroja starptautisko likumdošanu. Mums noteikti ir jārunā par šo problēmu un jācenšas izvairīties no um, humanitāru katastrofu piedzīvošanas, kā tas ir noticis, piemēram, eh, Jemenā un Pakistānā un citvieta. Eiropas Savienībai ir jāpieprasa lielāka atklātība no trešo valstu puses par bruņot bezpilotu lidmašīnu izmantošanu. Un mums ir jāpatur prātā, ka eh, cilvēktiesības un starptautiskā likumdošana ir jāievēro. Uh, Bruņot bezpilotu lidaprātu izmantošana nav saistīta ar kādiem jauniem aspektiem um, starptautisko cilvēktiesību jomā, bet galvenais ir nodrošināt, lai šie ieroči tik pienācīgi izmantot. Paldies! Paldies, Kronberg! Minūte, lūdzu, Kronbergs kundze. Paldies, priekšsēdētājiem! Līdz šim uh, bruņot bezpilotu lidaparātu tirgus ir pieaudzis ļoti strauji. Uh, miljoniem Eiropas Savienības uh, pētniecības līdzekļu ir tikuši izmantoti. Uh, Uh, šim nolūkam. Un pirms mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, mēs vēlētos, lai padoma un komisija uh, steidzam izstrādātu juridisko ietvaru uh, bezpilotu lidaprātu izmantošanai. Mums ir nepieciešama atskaitīšanās un arī uzraudzība pār dalībvalstīm un pār to nacionālajām programmām un tāpat arī atskaitīšanās no Eiropas Savienības institūciju puses. Uh, Mēs nevaram eh, piekrist tam, ka ir šāda eh, bruņošanās tendence ar bezpilotu lidaparātiem. Mums ir jādomā arī par starptautiskiem nolīgumiem, eh, kas attiec uz ieroču kontrolēšanu, un mums ir jāaptur tie ieroči, kas bez jebkādas cilvēka iesaistīšanās nogalina citus cilvēkus. Paldies! Paldies, tagad vārds Angurakis kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jau pats fakts vien par to, ka mēs eh, diskutējām par bruņot bezpilotu lidaparātu izmantošanu tā vietā, lai censtos pilnībā aizliegt šo lidaparātu izmantošanu, eh, parāda eh, to, kāds ir konteksts. Šobrīd jau tūkstošiem cilvēku ir tikuši nogalināti ar šādu lidaparātu izmantošanu, un ar to acīm redzot nepietiek. Tagad uh, ir 12. Um, decembra samitā pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums arī par bruņot bezpilotu lidaparātu izmantošanu. Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Nīderlanda, Polija un Spānija cenšas atbalstīt savu uh, lielo uh, ieroču koncernu darbību un tas viss nodrošina ienākums uh, ieroču rūpniecībai. Vienlaikus Eiropas Savienība iznīcina Grieķijas aizsardzības sistēmu un tehnoloģiju sasniegumi ne, ne tikai netiek izmantoti uh, cilvēku labā, bet uh, tiek panāks gluži pretējais efekts. Paldies, paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu predskungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vai nu mums tas patīk vai nē, bet bruņot bezpilota lidaprāti tiek izmantoti um, šobrīd, un diemžēl mēs nevaram palikt rokas salikuši klēpī. Es nesen kopā ar uh, kolēģiem no cilvēktiesība apakškomitejas viesojos Jemenā, un mēs runājām par šo jautājumu, proti bruņot bezpilota lidaprātu izmantošanu. Un Kolēģi viedoklis atšķīrās. Tieši tāpat arī vietējās varas pārstāvjiem bija atšķirīgs viedoklis. Un starptautisko iestāžu pārstāvjiem arī bija cits viedoklis. Tas viss tikai parāda, ka mums nav vienprātības starptautiskajā mērogā par šo jautājumu. Mēs zinām, ka masveida bruņot bezpilota lidaparāta izmantošana ir um, var būt pretrunā cilvēktiesībām, un mēs zinām arī, ka saskaņā ar sabiedriskās domas aptauju datiem Eiropas pilsoņi ir pret bruņot bezpilotu lidaparātu izmantošanu ārpus konfliktu zonām. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāvienojas par noteikumiem par uh, šo lidaparātu izmantošanu ārpus konflikta zonām. Mums ir nepieciešama skaidra definīcija pamatotiem mērķiem, un mums ir jāstrādā arī pie eh, šādu operāciju atklātības un arī politiskās leģitimitātes šādu literatūru izmantošanai. Tāpēc es domāju, ir absolūti nepieciešama sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, un tagad vārds Hovidkungam uz vienu minūtu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs mēnešus atpakaļ Eiropas parlamentā tika piešķirta Sakarau miera uh, prēmija, un viņa bija te Talibānu upure. Tiek teikts, ka bez pilota uh, lidaparātu izmantošana ārpus kara teritorijām padara terorismu daudz reālāku. Jā, šie lidaparāti var glābt dzīvības. Mēs varam atbalstīt pētījums, lai šie lidaparāti darbotos uh, precīzāk. Es neesmu pret ASV, bet ir jautājumi par to, vai. Uh, šī ASV praksa izmantoja šos bezpilotu lidaparātus atbilstīgi likumam. Manā valsts izmantojas tikai šos lidaparātus kara zonās, bet no 18 Eiropas Savienības dalībvalsts izmanto šos lidaparātus un uh, ir jāuzrauga, lai lidaparāti tiktu izmantotu, tiktu izmantoti uh, atbilstīgi likumam. Jāaicina arī nācijas Eiropas Savienībā ārpus eh, Eiropas Savienības noturēs starptautiskās debatas attiecībā uz šo liberātu izmantošanu noteikumu, noteikumiem. Paldies. Paldies. Pasku kungs, minūte. To... Padomu 13. gadā lēma atbalstīt eh, attīstīt tātad eh, šo lidaparātu Un eh, tagad eh, šo lidaparātu izmanto divējādi gan kāra apsvērumiem, gan arī civilām vajadzībām. Mēs tagad runājam par to, ka nevajadzētu šo lidaparātu izmantot eh, vispārīgi, bet nu, tas ir iesaprotams tādā zināmā mērā. Uh, Mēs nevaram, piemēram, liekt arī, piemēram, jūras uzraudzības iestādēm izmantot šo lidaparātu, lai varētu iejaukties gadījumā, ja nu, identificētu potenciālu katastrofu, lai glābtu cilvēku dzīvības vai arī īstenot kādas specifiskas operācijas, un tos nevar um, organizēt bez šāda veida lidaparāta palīdzības. Mums ir jābūt pragmatiskiem. Tātad, kad šis ir ārpus, uh, izkļuvis no pudeles, mēs to vairs nevaram tur atpakaļ iebāzt, bet mēs to varam kontrolēt. Paldies. Grācija un Urivo. Paldies ar Lākī. Minūte. Paldies priekšsēdētājs kundze. Eiropas parlaments pieņem ļoti svarīgu nostāju attiecībā uz bruņotu bezpilotu lidaparātu izmantošanu. Rezolūcija, par ko esam vienojušies, ir pirmais solis ceļā uz pilnīgu šo šī bāprātīgā ieroča izmantošanu. Ja ir viens iemesls, lai uz mūžiem liektu bezpilotu lidaparātu izmantošanas, ir fakts, ka tas ir, jā, tas ir jauns ierocis. Uh, Mē, mums piešķīra Nobela miera prēmiju, bet viens no galvenajiem elementiem ir tas, ka ir jāpieliek punkts jaunu ieroču izgudrošanai. Mm, mēs vairs nedrīkstam izmantot uh, tehnoloģijas zinātni, lai uh, izgudrot jaunus instrumentus, esmu pār, uh, jauns ieročus. Esmu pārsteigts par dažiem kolēģiem, kur izsakās pretru, uh, pretēji šai idejai. Startautiskās tiesības arī līdz nogalināt cilvēkus, un tas ir vēl papildus iemesls, lai nāk klajā šādu konkrētu nostāju. Liekt šī, šī ieroča izmantošanu, un es ceru, ka rezolūcija pirmais solis ceļā uz šī ieroča pilnīgu aizliekšanu. Paldies! Grazie, orāļu. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona. Runātāja Paska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godētais eh, padoms pārstāvi. Mm, šie bezpilota lidaparāti tiek uzskatīti par jaunām tehnoloģijām, kuras izmanto un attīst visas valsts pasaulē, gan arī visas. Varam izmantot lidaparādus civilajām vajadzībām, varam arī tas izmantot, lai kontrolētu satiksmi, lai risinātu ārkārtas situācijas, cestugunsgrēks un tam līdzīgi šīs tehnoloģijas var izmantot arī meteorologi. Eiropas Savienotībai nav vienotas armijas, nav vienotu militāro spēku, nav uh, ieroču, kopīgu ieroču līdz ar to. Dalība valsts paša attīsta savas uh, tehnoloģijas, taču mums šeit ir jārunā par starptautiskām konvencijām, tiesību aktiem, kur būtu noteikti konkrēti noteikumi, kā izmantot bezpilotu lidaparātus bruņotos konfliktos. Tā ir vienīgā nostāja, kādu mēs šeit varam pieņemt un aizstāvēt. Paldies! Paldies, Morvai kundze! Eh, köszönöm szépen, noha szokás szerint. Eh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Nu, pārāk maz gan eh, zālē ir uh, deputātu. Tajā pat laikā vēlos, lai visi saprot, ka mēs šeit runājam par konkrētiem cilvēkiem, konkrētām drāmām un traģēdijām. Arī tādēļ jau parlaments raksta ziņojums, lai cīnītos pret šo visu, un tagad mēs runājam par bezpilotu līdaparātu izmantošanu kā ieroci. Par šo mēs debatējam. Un tad man nāk prātā ideja Iespējams, mums vajadzētu noturēt uzklausīšanu par visu šo jautājumu par pieejamām tehnoloģijām un inovācijām. Mēs varētu runāt ar cilvēkiem, eh, kur ir zaudējuši savus draugus un eh, ko vienkārši sauc operāciju vadītāji par eh, blakus parādībām, blaknēm. Un mums ir jārunā ar konkrētiem cilvēkiem, kuri var arī apliecināt, ka līdaparāti netiek izmantot pret terorismu, bet gluži otrā tas motivē terorismu. Es vēlētos noturēt tātad uzklausīšanu par šo jautājumu. Paldies. Grāci. Paldies. Esam noslēguši brīvo mikrofonu vārds Kurkulas kungam. Eštons vārtā lūdzu. Priekšsētāji, gudētie deputāti, paldies par jūsu komentāriem par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es vēlētos izcelt sekojošo. Vispirms, tas, kā politika par bezpilotu lidaparātiem tiks attīstīta, to ietekmēs divi parametri. Vispirms politiski rakstura parametri - dalību valstis, Eiropas institūcijas mūsu elektorāts, tas ir pirmais parametrs, bet arī politikas attīstību ietekmēs industrija un tehnoloģijas institūcijas, protams, var vadīt tirgus, taču tas būs tāds interaktīvs process. Tad nu viena lieta ir skaidra. Būs ļoti liels tirgus bezpilota lidaparātiem. Tā kā arī Eiropadams darbs attīstās, dažas dalība valsts tad arī sāks domāt par to, kāda veida bezpilota lidaparāts viņi vēlas attīstīt, lai varētu izmantot ar Eiropas aizsardzības aģentūru. Taču mēs neesam vēl tik tālu tikuši, ka. Um, Mēs varētu runāt par kādu konkrētu lēmumu, par bezpilotu lidaparātu attīstīšanu, izstrādi. Atgādināsim, kāds ir konteksts. Uh, Raudzīsimies Eiropas lomu pasaulē un tad lemsim, kas mums ir nepieciešams. Vēlos arī atsaukties uz atbilstību ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Atgādinu, ka mēs uzskatām, ka visi bruņotie konflikti ir jārisina atbilstīgi starptautiskām tiesībām. Protams, mēs par šiem jautājumiem runājam ar visiem mūsu starptautiskajiem partneriem. Ir arī atsauc uz šo lidaparātu izmantošanas eh, ētiskajiem aspektiem, cilvēktiesībām. Cilvēktiesības atvers jau ir. Un cilvēktiesību hārta ir viens no piemēriem. Tā kā tehnoloģijas attīstās, mēs noteikti skatīsim eh, šo bezpilotu lidaparātu atbilstību visiem uh, uh, tiesiskiem instrumentiem mūsuprāt, bezpilota lidaparāta izmantošana, kā to minēja vairāk deputāti. Šai izmantošanai ir jābūt atbilstīgai starptautiskajiem tiesību aktiem. Lielas paldies! Grazie, komuniko di aver. Paldies, tātad esmu saņēmusi arī rezolūcijas priekšlikumu pēc diskusiju beigām. Diskusijas tiek slēgtas, balsojums notiks rītdien, pulkstens 12. dienā.